Uh, uh, good, uh, Kolēģi, labdien! Lūdzu, ieņemiet savas vietas, lai varam turpināt sēdes darbu. Dārgie kolēģi, esmu priecīgs jūs informēt. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai varam turpināt darbu atkārto priekšsēdētājs. Tātad vēlreiz. Kolēģi, esmu gandarīts jūs informēt, ka Eiropas parlamenta delegācija Vidusjūras Savienības parlamentārajā asamblējā šodien tiksies ar Alā Sumī kungu, Arābu parlamenta priekšstādātāju vietnieku un Ahmedu Mečerguju, ārlietu un nacionālās drošības komitejas priekšsēdētāju. Es uh, sirsnīgi sveicu šeit Alā Sumī un Mečerguju kungu un vēlos uzsvērt ka mums ir ļoti svarīga sadarbība starp Eiropas parlamentu un Arābu parlamentu. Esat sveicināti! Uh, Kolēģi, es redzu, ka daži vēlas izteikties par reglamentu jautājumiem, taču uzsvēršu, ka ļaušu jums izteikties tikai tad, ja runa būs par uh, reglamentu. Citādi vārdu nedošu, lai mēs varam balsot. Vaigalkungs, priekšsēdētāj kungs. Priekšsēdētā kungs. Es domāju, jūs sapratīsiet, ka es vēlos izteikties par svarīgu jautājumu. Es atvainojos, pārtrauc Elešas kungs. Šis nav, šī nav runa par reglamentu. Jūs nesat eh, atsaucies uz reglamentu pāns, saskaņā ar kuņu vēlties izteikt, izteikties. Es jau sacīju, Tāpēc, tā kā mums ir ļoti daudz šodien balsojums, tad uzklausīšu jūs tikai tad, ja izsakāties par reglamentu. Es atvainojos, cerams, ka mums iespējas teikties rīt. Inf inform... Dosas kundze, es eh, vēlos informēt par to, ka profesors Marero Gerera Etiopijā tika izlaist no apcietinājuma. Runātāja tiek pārtraukta. Priekšsēdētājs saka, ka par šiem jautājumiem tagad nevar izteikties. Tā sāksim balsot. Pirmais balsojums ir Buhner kunga ziņojums. Savienības režīma izveide divējādi lietojumu preču eksporta pārvadājums starpniecības tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolēja. Starptautiskās tirzniecības komitejas ziņojums. Šis ir personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. And